sākoties un izskanot šim paziņojumam. Nākamais darba kārtības punkts ir pamatdiskusijas cīņa pret vēzi, un es gribētu informēt deputātus, ka šajā diskusijā nebūs brīvā mikrofona procedūras un arī zilo kartiņu procedūra netiks piemērota. Līdz ar to mēs sākam diskusijas, un a, pirmais runātājs a, būs a, šī dokumenta sastādītājs Vēberkungs. Vēberkungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze. Padomas pārstāvja komisijas pārstāvja 40% eh, no eiro eh, pie šiem ļoti daudzi saslimst eh, ar vēzi. Zinām, kādas sajūtas ir. Uh, bezpalīdzība, noliegums, negribas pat pieļaut tādu domu, realitātes atteikums. Un tomēr zinām arī, ka katrs otrais vēža pacients ar to nomirst, un sajūta ir vienkārši bezpalīdzība. Un šādas sajūtas uh, ir uh, tādas, ka tām jādod uh, risinājums, un mums ir uh, jāpievērš politiskā līmenī. Trīs no četriem eiropiešiem uh, teica, ka šim jautājumam jābūt vienam no prioritātiem. Mēs, kā Eiropas Tautas partija, vēlamies atbilst Eiropiešu prasībām. Eiropas zinātnieki jau ir parādījuši, kāds var būt progress. Nu, piemēram, krūts vēža gadījumos 8 no 10 pacientiem var tikt izārstēti. Un kopā ar 15 vadošajiem zinātniekiem no Somijas līdz Portugālei, no Rumānijas līdz Francijai mēs esam izstrādājuši masterplānu Eiropā. Un Eiropa cīņa pret vēzi var būt efektīvāka. Kādēļ Eiropa? Dāmas un kungi! Vēzis ir sarežģīta a, slimība, un tam ir neskaitāmas formas, nu, piemēram, bērni. Šajos gados 40 tūkstoši ārkārtīgi retu saslimšanu tiek diagnosticētas. Eiropa, ja mēs sadarbojamies kopā, arī tādēļ, ka tik ļoti daudz datu ir un tik ļoti daudz dažādu gadījumu, mēs varam zinātniski daudz labāk un aktīvāk strādāt, ja sadarbosimies. 15,000 slimība, 80,000 onkologu un ļoti daudz saslimšanu un 189 augstskolas ar šiem jautājumiem nodarbojas. Ja mēs varēsim šos datus apvienot, uh, Izstrādājot kopēju plānu cīņā pret vēzi, tad mēs būsim veiksmīgāki. Angelika Ekārta, profesore, kas strādā Berlīnas Šaritē, man uh, rakstīja, ka ar ambiciozu uh, Eiropas pieeju mēs varam pēc desmit gadiem deviņus no desmit uh, bērniem, kas saslimuši uh, veiksmīgi izārstēt. Un Terē Filips no Parīzes papildināja to, sakot, ka savienojot profilaksi un personalizētu medicīnu, mēs varētu paaugstināt um, izdzīvošanas iespējas, uh, praktiski dubultojot tos pat sarežģītos gadījumos. Mums jāstrādā kopā, mums nepieciešama kopēja uh, stratēģija, kā cīnīties pret vēzi un jāspēj novērst to. Un bez tam mūsu visi kopējie dati datu apjomi ir jāapvieno. Eiropas digitālais datu centrs ir nepieciešams, lai mēs varētu agrāk cīnīties, un mums ir nepieciešams kopējas ātrās atpazīšanas stratēģijas, ātrāk atpazīstot, ātrāk ārstējot. Mēs nevienu nedrīkstam atstāt neievērot, tīpaši dažkārt Austrum un Vidz Eiropas valstīs pacientiem ir 30% mazāk iespēja tikt izārstētiem nekā Rietum Eiropas valstīs, un tas nav akceptējams pieejama. Tādēļ modernās telemedicīnas formas var līdzēt, un mēs daudz varam darīt, lai uzlabotu standarts vidus un austram Eiropā. Un beidzot padomāsim par piederīgajiem. Vēža pacienta iniciatīvas kas pievēršas palīdzības pasākumiem, tam būtu jābūt mūsu mērķiem. Mums kā tautas partija ir nozīmīgi sākt darbu. Mēs esam saņēmuši jaunu mandātu no Eiropas pilsoņiem un tagad ir jāatrod progresa risinājumu. Tādēļ mēs kā Eiropas tautas partija vēlamies, lai šodien būtu ne tikai diskusijas, Nu, un ne tikai, lai būtu, lai būtu prioritāte šajā masterplānā, bet balstoties uz komisijas līdzšinējo darbu, bet gan mēs kā Eiropas parlamentu un, un tautas partija vēlamies, lai būtu īpaša a, komiteja parlamentā, kas kā komiteja nodarbotos ar šo stratēģiju. Tā ir mūsu lieta un mēs vēlamies tai pievērsties. Paldies! Thank you very much, Ms. Liels paldies Vēbera kungam! Un es gribētu padoms pārstāvei dot vārdu Tupurainens kundze. Lūdzu, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, man ir liels gods diskutēt ar jums šodien. Un mēs pievēršamies šodien pamatdiskusijām cīņa pret vēzi. Šis jautājums ir ļoti saulēcīgs. Nesen parādīti pētējumi parāda, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu tas ir lielākais um, nāves uh, izraisītājs. Un šis pats pētījums rāda, ka augstā mirstība um, ir uh, saistīta ar ar, eh, var būt saistīta arī ar pieeju veselības aizsardzībai. Mēs zinām, ka eh, vēzis ir saslimšana, kas eh, biežāk skar vecāku gadagājumu cilvēkus. Mēs, Eiropieši, dzīvojam ilgāk nekā citās pasaules daļās, un iespēja saslimt ar vēzi ir augstāka. Tātad, kā pievēršamies šiem izaicinājumiem mūsu sabiedrībās, vai mēs. Uh, zaudējam ticību vai e, cīnamies. Es domāju, ka mēs esam nolēmuši cīnīties, un Somijas prezidentūra domā, ka mums jādomā par cilvēkiem. Cilvēkiem jābūt mūsu doma centrā, un mums ir jādomā par jauniem konceptiem, par um, labklājības uh, ekonomiku, un tas ir holistisks, daudz sektoru pieejas uh, veids domājot par veselību, pieeju veselības aizsardzībai. Un veselību šajā kontekstā mēs redzam kā investīcijas, un mēs piedāvājam investēt veselības veicināšanā un prevencijā. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem būtu jābūt iespējai dzīvot veselīgu dzīvi un arī veselīgu dzīvesveidu izvēlēties, jo tas ir ļoti būtiski cīnoties pret vēzi, jābūt vienādai pieeja veselības aizsardzībai, un tas arī ir sociālo tiesību pīlārs, kā arī ilgspējīgas attīstības mērķu īstenojums. Mērķi ir nosprausti, mums ir nepieciešama uh, cieša sadarbība starp institūcijām, sektoriem un visiem, kas šajā jomā strādā. Liekas, ka ir tāda vienošanās, ka cīņa pret vēzi varētu būt prioritāte, un tas nozīmē, ka ir pētniecībai, pieejai, ārstēšanai un skrīningam jābūt apvienotiem. Šī gada aprīlī Eiropas parlaments un padomu vienojās šo jautājumu iekļaut nākamajā ietvarā uh, pētniecības un uh, zinātnes programmai. Labākas zināšanas ļaus mums labāk izprast vēzi, labākus diagnosticēšanas un uh, profilaks metodas ieviest un labāk uh, arī dalību valstīs pievērsties uh, ārstēšanas iespējām. Daudzi no jums ir vairāk kārta aicinājuši komisiju ļoti aktīvi strādāt bet arī cīnīties pret noteiktiem vēža veidiem. Jūs esat veidojuši šo grupu cīņai pret vēzi, politiskās grupas ir iesaistījušās un arī dalību valstu līmenī tās ir aicinātas cīnīties aktīvi pret vēzi. Padomas ziņā dalību valsts arī ir ļoti norūpējušās par vēzi vairāk būtiski secinājumi padomas sēdēs un ieteikumi un skrīningi jautājumi ir skatīti. Tas ir nozīmīgs izaicinājums dalību valstu līmenī tika spērti soļi, lai stiprinātu veselības aizsardzības sistēmas. Komisija arī ir aktīvi eh, rīkojusies, un tā ir viena no prioritātēm eh, nākotnes komisijas sastāvē. Cīņa pret vēzi būs eh, komisijas piedāvājumies Horizon Europe programmās. Mēs atbalstam visus pasākumus, kas spēcinās cīņu pret vēzi. Ir ļoti nozīmīgi, lai dalībvalsts varētu mācīties viena no otras, lai labāk prakse tiktu darīta zināma un plaši izmantota. Tas nozīmētu, ka visiem ES pilsoņiem būtu iespējas veselīgi dzīvot ar minimālu risku vēža attīstībai. Mēs uh, ar nepacietību gaidām komisijas jaunos plānus un aicinām arī iesaistīt dalību valsts, izstrādāt šos plānus. Un tāpat mēs esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu, veicinot apziņu par vēzi, jo tas ir viens no galveniem nāves e, iemesliem Eiropā. Lielas paldies par gatavību šai diskusijai un paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much, uh, madam. Paldies, paldies ministras kundzei. Un tagad Došu vārdu komisijai. Komisiju pārstāv komisārs Andro Kaitis. Kungs, lūdzu, jums vārds. Vere. Paldies! Liels paldies priekšsēdētājs kundze, gudētā ministrs kundze, gudētie dāmas kungi deputāti. Iespējams, ka šī būs mana pirmā uzruna šī Eiropas parlamenta priekšā. Es gribētu līdz ar to izteikties tā personīgi. Man, protams, ir visa leģitimitāte runāt o, par vējas arī ļoti personīgi. Vispirms jau par emocionālajām un šīs slimības fiziskajām sekām. Esmu zaudējis tādēļ trīs sev tuvus cilvēkus, brāļus. Uh, Un mēs zinām, kāda ir situācija, kad uh, tiek noteikti diagnoze un kad ir jau par vēlu. Tāpēc jāpasaka ļoti skaidri, ja mēs gribam um, apturēt vēža izplatību, tad mums Mums ir jāvirza finansējums ne tikai zālēm, ko paraksta veselības profesionāļi, bet arī jādaudz jāstrādā politiski, lai strādātu pie riska faktoriem, pie sociāliem, ekonomiskiem, politiskiem apstākļiem, aspektiem, kas atvieglo šos riska faktorus tad nu, tas viss ir arī mūsu rokās, kad mēs, piemēram, eh, smēķējam, ēdam eh, sliktu ēdienu un eh, par daudz dzeram alkoholu. Tas ir pretrunā ar mūsu labklājību. 2014. gadā, kad es sāku strādāt kā veselības pārtiks nekaitīguma komisārs, tad es zināju, ka viena no mana galvenajām prioritātēm būs veselības aizstāvība aizsardzība, slimību novēršana. Es par to iestājos, taču domāšana vēl ir jāmaina. Esam daudz strādājuši un sasnieguši konkrēts rezultāts. Tābākas patēriņš ir, pā, ir krities eh, sasaukuma laikā, pateicoties pretsmētiešanas kampaņām, arī Eiropas Savienības likumdošana bet ķimikālijām, arī kancerigēnām vielām eh, darba vietās tika atjaunināta, uzlabota. Esam uzlabojuši arī Eiropas kodeksu cīņā pret vēzeri. Informācijas sistēma ir izveidota un ir pieejama, tā labi darbojas, tā monitorē arī geogrāfiskās tendences un arī palīdz pieņemt nacionālos vēža plānus. Pagājušo gadu laikā esam arī redzējuši, ka nacionālās skrīninga programmas uh, dažāda veida vēžiem arī ir uzlabojušās. Jūs zināt, kā oktobrs ir tas mēnesis, kad visvairāk runājām par krūtsvēzi, un tad arī labāka vakcinācija, kā arī vēzi, ko izraisa B hepatīts, citas infekcijas. Te man ir lepnums arī paziņot, ka pagājušajā nedēļā Eiropas komisija organizēja pirmo globālo vakcinācijas samitu kopā ar Pasaules veselības organizāciju, kur uh, arī ir runa par uh, imunizāciju pret uh, HIV. Un kopš 2017. gada mārta esam izveidojuši 24 Eiropas references tīklus, no kuriem 4 tīkli specifiski uh, strādā ar uh, sarežģītiem, rētiem vēža gadījumiem, īpaši bērnu vidū, un tas uh, viss notiek visā Eiropas Savienības teritorijā. Spēruši esam lielu solis priekšu marķējuma eh, jomā, gan alkoholam, gan pārtiks precēm. Eiropas uh, vēža organizācijas arī ir strādājušas, lai uzlabotu informācijas, arī ir jaunas medicīnas ierīces, kas uh, tiek pieņemts arī 17. gadā, un tad arī pieņemām kopīgi ambiciozu lēmumu arī paredzēt īpašas zāles tieši bērniem, jo uh, vēža apkrošana bērniem ir īpaši sarežģīta, bet ar to nepietiek jāstrādā vēl vairāk. Es būtu gribējis paveikt vairāk šajā jomā, jo tas tiešām ir milzīgs izaicinājums sabiedrībā, arī novecojis uh, Um, mūsu sabiedrība arī jau, jo taču mēs tērēm tikai 3% no mūsu resursiem uh, prevencijai. Tas ir tiešām tikai piliens okeānā. Mums ir jāpalielina šis uh, Uh, īpatsvars un šīs summas, lai tiešām tas, ko mēs tērējam, lai tas tiek tērēts efektīvi. Viens no veidiem, kā to sasniegt, ir apmainīties ar paraugu praksi starp dalību valstīm. Eiropas Savienības uzraudzības grupa par uh, veselības kontroli un prevenciju tiešām sniedz ļoti vērtīgu devumu, jo tiek identificēta dalību valstu prioritātes, arī identificē labākās paraugu prakses, kuras var arī uh, īstenot. Tad Eiropas komisijas uh, parāgu prakses portāls arī ir ļoti uh, laba, labs instruments. Tur ir arī minētas dažādas prakses, ko var īstenot dažādās Eiropas vietās. Tad arī um, platforma, interaktīvā interneta platforma palīdz arī veselības aprūpas profesionāriem, arī organizācijām arī uh, saņemt informāciju par vēzi un veselības situāciju vispār. Lai tādējādi varētu palīdzēt dalību valstīm, izstrādāt labākas veselības aprūpas uh, programmas tiem, kur visvairāk cieši. Lūk, tas ir ļoti svarīgi un uh, daudz strādājam Arī lauksaimniecības politikā runājām arī par uh, veselīgu pārtiku, tā tālāk te joprojām dāmas un kungi. Bioloģiskie un zinātniskie sāsniegums nedz milzīgu potenciālu, lai varētu labāk ārstēt vēzi. Mēs nākotnē varam sagaidīt, ka būs daudz precīzāka ārstē, ārstniecība. Un man ir prieks, ka mēs jau esam uzsākuši viens plus eh, miljons genumu iniciatīvu. Investīcijas arī inovācijās ir bijusi ilga, prior, sena prioritāte jau Eiropas komisijai. Mums ir arī pamatprogramma pētniecībai komisija investējusi 2,8 miljārdus eiro kopš 2007. gada prevencijai, diagnozei, ārstēšanai un eh, pacientu dzīves kvalitātei, ko 2021. gada Eiropas apvārsnes programma arī atbalstīs inovācijas pētniecību. Apvārsni, Eiropas apvārsni programma arī ļaus izveidot dažādas koalīcijas, lai risinātu globālos izaicinājumus, tā skaitā arī vēža apkarošanu. Un tad viena no prioritātēm ir mobilizēt plašas iesaistītās puses, tā skaitā pacientus, pilsoņus, visus tos, kas par viņiem rūpējas. Tad nu, darbs, kas ir uzsākts ar Eiropas referents tīklu retajām slimībām, arī var bruņot, bruņot ceļu labākai vidēji pacientiem, izmantojot dažādas datus, lai universitātes uzņēmums strādātu kopā lai veidotu tādu plašāku programmu, lai īpaši cīnītos uh, pret vēža izplatību. Daži vārdi par esošajām iniciatīvām, kas spēlē svarīgu lomu inovāciju diskusijās. Komisijas piedāvājums regulai stiprināt Eiropas Savienības sadarbību veselības tehnoloģiju izvērtēšanā HTA um, atvieglos arī piekļuvi inovatīvām veselības aprūpas tehnoloģijām. Tas, eh, šī piekļuva ir ļoti aktuāla šodien, jo Eiropas parlamenta kontrola process ir noslēgts. Rēķinos ar jums, lai padarītu šo iniciatīvu tiešām par veiksmīgu un arī Somijas prezidentūrai vēlu noslēgt darbu pie šī faila. Visi šie ir ļoti svarīgi soļi pareizā virzienā, taču ir ļoti svarīgi, lai šīs progresa, inovācija, attīstība, lai tie visi nonāk līdz pacientiem, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi. Man ir prieks arī, ka jaunais Eiropas komisijas priekšsādētājs uh, misijas vēstulē arī ir akcents uz to, ka Eiropā ir jānodrošina uh, pieejamas zāles un uh, aprūpe. Arī ir iekļauts ir vēzes, vēža um, apkarošanas plāns, tas ir ļoti būtiski. Kāms un kungi, nepadosimies. Pateicos Eiropas parlamentām par to, ka uh, mani esat uh, vienmēr atbalstījuši. Paldies arī uh, padomēju un aicinu inici, visas institūcijas atjaunot mums politisko apņēmību cīnīties pret vēzi, kāds notika jau 90. gados, kad Francois Mitterāns arī uh, tad um, uzsāka šo Eiropa pret vēzi iniciatīvu. Mums ir jāturpina strādāt kopā, lai novērstu vēzi, veicinātu labāku veselību, uzlabotu ārstniecību. Paldies par uzmanību un gaidu jūsu viedokļus. Thank you very much, Mr. Commissioner. Paldies. Un tagad politisko grupu vārdā Eiropas tautas partijas vārdā. Eva Kopačkundze lūdzu. Šanovna pani prevodničonca, pani i panovie poslovie. Jā, paldies priekšsēdētāji, dāmas kungi. Katru Gādu 9 miljonu cilvēku pasaulē mirst no vēža. Eiropas valsts atkarībā no savas labklājības arī tērē simtiem miljonu eiro, lai cīnītos pret šo slimību. Bet vai šodien varam teikt, ka mēs esam uzvarējuši cīņā pret lielāko 21. gadsimta slepkavu? Noteikti nē. Vai varam darīt ko vairāk? Noteikti jā. Eiropas solidaritātē mums ir jāapvieno spēki, jāizveido Eiropas uh, um, profilakses stratēģija un agrīnās um, diagnozes stratēģija. Izveidosim Eiropas partnerības programmu, kur sadarbotos zinātnieki un uh, slimnīcas, apmainīsimies ar pāraugu praksi, lai visiem uh, vērš slimniekiem austrumos un rietumos Eiropā būtu vienlīdzīga apstākļa um, bēzim nav tautības, tādēļ es aicinu kolēģiem uh, strādāt kopā, izveidot īpašu komiteju, lai varētu cīnīties pret šo slimību. Tikai un vienīgi tas viss ir atkarīgs no mums. Uh, Un mēs vēršamies arī pie jums atbilstīgi 207. pantam Eiropas parlamenta procesuālajos noteikumos. Esmu pārliecināta, kā vēža pacienti var rēķināties ar mums, un mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, viņus nepievilsim. Paldies! Paldies! Un tagad sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā Sebdes kundze. Obrigada, senhora Presidente. Sabemos que atualmente o cancro à segunda. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, kā vēzis ir otrais nāves iemesls Eiropas Savienībā. Trīs eh, miljoni jaunu vēža gadījumu diagnosticēti. Uh, Mm, tam nav ietekme tikai uz veselības sistēmu, bet arī uz ekonomiku. 30 līdz 50 procentiem no šiem gadījumiem varētu novērst, ja tiktu samazināt milzīgie riska faktori, ja mēs īstenotu uz pierādījumiem balstīt pie um, stratēģiju. Mums ir jāpalielina investīcijas arī sākotnējā prevencijā pieņemot tādas politikas, kas veicina labāku dzīvesveidu un arī ļoti laicīgi ļaut jau diagnosticēt šo slimību. Ļoti svarīgi arī zinātniskie pētījumi, pierādījumi, lai tādējādi mēs varētu lēmumus balstīt uz labāk pieejamo zinātnisko informāciju. Paldies Eiropas atjaunotas vārdā, Triela Lenoārkundze. No Priekšsēdētājs kundze. 40 gadus esmu bijis kanceroloģi, un es pateicos jums par to, ka šīs debats ir iekļauts darba kārtībā. 4 miljoni cilvēki Eiropā, kas cieši no vēža, viņiem ir nepieciešama Eiropas uh, um, plāns cīņā pret šo slimību. Mums ir jānodrošina piekļuvi arī jaunākajiem zālēm, un lai tas būtu arī uh, pieejami. Uh, ir jāmobilizē arī zinātnieku komandas, lai viņi visi darbotos arī Eiropas apvāršņu ietveros. Tad ir jācīnās arī par tā saucamiem retajiem vēžiem un bērnu vēžu gadījumu, kur vēzis, tā ir arī tad, ķermeņa slimība, bet arī sociālās netaisnības slimība, jo mēs esam nevienlīdzīgi prevencijas priekšā. Vidē ir kancerogēnas vielas, un ne visi vienlīdzīgi tiek no tām aizsargāti, arī informācija par sli, nepareizu pārtiku, par um, paliklo smēķēšanu un tam līdzīgi ne visiem pieejama. Un arī ir um, vakcīnu pieejamību tieši, kas attiec uz zemes vīrusu novēršanu. Nav vienlīdzības, ne visi var piekļūt ātri aprūpei, un visbeidzot arī tajā fāzē pēc slimības arī nav vienlīdzības visiem atgriezties uh, harmoniskā darba un ģimenes dzīvē. Lūk, priekšsētājs kundze, nepieciešams Eiropas plāns cīņai pret vēstu, tas nozīmē jau vispirms, protams, izskaust pirmo nāvis iemeslu Eiropā, bet tas nozīmē arī cīnīties pret nevienlīdzību. Virziet virzīties uz solidārāku un taisnīgāku uh, Eiropu. Paldies! Merci, merci beaucoup! Liels paldies! Zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā Rivazī kundze lūdzu. Merci, madame la. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Godētais uh, komisāra Andru Kaits kungs, kolēģi. Viens no trim eiropiešiem slimo ar vēzi savas dzīves laikā. Katru gadu vismaz 1,3 miljonu cilvēku mirst no vēža Eiropas Savienības teritorijā. Šie skaļi tomēr ir dramatiski un uh, tie nebeidz pieaugt jo mēs arī saskaramies ar hronisku slimību eksploziju. Un uh, Ehm, tiek uzskatīts, ka līdz 2035. gadam vēža gadījumi eh, divkāršosies, līdz ar to tiešām šis ir prioritārs jautājums. Es, mēs ļoti gaidām jau no Eiropas plānu cīņā pret vēža prevenciju, par to jūs runājat komisija diagnoze, ārsniecība un arī pal palietīvā aprūpe. Katrā uh, slimības posmā ir jāuzlabo. Uh, attieksme, bet eh, šī slimība tiešām ir multifaktoriāla. Eiropas kodeks pret vēzi pastāv jau kopš 87. gada, kopš 2014. gada tur ir 12 saprātīgas rekomendācijas - nesmēķēt, sportoties, veselīgi, nepārāk nesauļoties un tā tālāk un tā joprojām, taču par spīti rekomendācijām vēžu gadījumi pieaug. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka varbūt mēs neskatāmies pareizajā virzienā. Ir tiešām jāuzdrošinās izveidot multifaktoriālu plānu, kur tiktu pielikts punkts uh, sieviešu darbam naktī, jo par 30% pieaug viņa saslimšanas ar vēzi risks. Aizliegt arī pesticīdu izmantošanu, lai lauksaimnieki, strādnieki nebūtu tie, kuros, kuri saslims visvairāk ar prostata vēzi, tāpat arī cīnīties ar endokrīnās sistēmas traucētājiem, tad arī, lai uzlabotu um, arī pārtiks kvalitāti, tad arī būtu nepieciešams gaisa plāns, gaisa netīrs, un no tā paliekam slimi ir jāpalielina, protams, jāuzlabo prevencija un arī jānodrošina vienlīdzīga pieeja zālēm, lai zāles arī neiztrūktu, taču ir jābūt ļoti inovatīviem un drosmīgiem, lai kādreiz cīnītos pret vēzi. Paldies! Un tagad īdē vārdā. Uh, Baltasārs kundze. Godētie kolēģi, mani ļoti pievīla Vanderlajens kundze programmai, tāpat kā es, arī viņa ir ārste, taču viņa nerunā par zāles pakotnes pārskatu un arī direktīvu par pārobežu ārstniecību. Taču nu, mūsu mediķu mērķim ir jābūt pilsoņu uh, veselībai. Es ceru, ka arī cīņa pret vēzi turpināsies, jo no tā ir atkarīgs tik daudz cilvēku dzīves. Ļoti daudz jāstrādā pie prevencijas, pie diagnozes, ārsnies, ārstēšanas. Nu, lūk, ceturtā daļā pa Eiropieši uh, slimo ar retiem vēža gadījumiem. Arī pediatris, pediatris vēzis ir ļoti grūti ārstējams. Tad, nu, Eiropā ir instrumenti, lai apkarotu uh, šo slimību. Tad pacientu un pilsoņu vārdā vēlos prasīt, lai komisija pēc iespējas ātrāk uh, izteiktās rekomendācijas īstenotu, ja Itālija arī varētu tos īstenot. Ja mēs gribam glābt uh, dzīvības, tad mums ir jādara daudz vairāk. Paldies! Tagad EKR vārdā Par minūti Kopčīnskas kundze pani przewodnicząca panie komisarzu szanowni godāto priekšsēdētāja komisāra kungs dāmas un kungi pasaules veselības organizācija apgalvo ka vēzis ir otrais biežākais nāves iemesls jo īpaši krūtsvēzis Mums ir zināms, cik daudz cilvēku katru gadu nomirst no vēža visā pasaulē. Katrs sastais miršanas gadījums ir izraisīts šīs slimības dēļ. Un neņemot vērā to, ka Eiropas parlaments un daudz citas iestādes ir ļoti daudz ko veikušas, lai cīnītos pret vēzi, dalībvalstī vēl joprojām trūkst finansējuma un infrastruktūras, īpaši tagad, kur Desmit dalībvalsts, tostarp mana valsts, eh, piedalās Eiropas eh, krūtsvēžu prevencijas nedēļā. Šeit es vēlos aicināt padomi un komisiju spēcināt dalībvalstu rīcības spēju, lai nodrošinātu to, ka uh, visiem pieejami medikamenti ir pieejami visiem Eiropas Savienībā, tostarp arī vēža medikamenti. To es apgalvoju ne tikai kā deputāta, bet arī kā ārste. Es uzskatu, ka visā Eiropas Savienībā nav vienādas piekļuvas cilvēkiem pie jaunākajām tehnoloģijām. Tas ir atkarīgs no katra atrašanās un dzīves vietas, taču mēs ik viens varam kādreiz saslimt, un tas mūs kādreiz var skart. Paldies! Nu, tagad vārds Goenči L vārdā. Koņečkas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es apsveicu to, ka jaunā komisijas priekšsēdētāja, tāpat kā Eiropas tautas partija, vēža apkarošanu ir uh, nodevies nu, par prioritāru Taču, diemžēl, eh, raugoties uz komisijas priekšsēdētāju, nav skaidrs, kā viņi cīnīsies pret šo problēmu. Vai mēs runāsim skaidru valodu? Pašreizējā komisija ir pretrunīga attiecībā uz šo problēmu. No vienas puses tā apgalvo, cik būtiski ir profilakse, taču no otras puses tā pretiesiski ignorē savu pienākumu lai noregulētu endokrīno disruptoru izmantošanu, kas ir viena no galvenajiem ierosinātājiem vēža slimībām. Un trakākais ir tas, ka Eiropas komisija atkal apstiprināja glifosātu izmantošanu, kaut gan sabiedrība pret to protestē. Laicīga vēža atpazīšana un, protams, arī pārbaudu veiš, veikšanu, ko jaunā priekšstādāja atbalsta, tas ir nozīmīgi, taču mums ir jāaplūko, jāvērš pie sek, saknēm, pie tā, kas piesārņo mūsu dzeramos ūdens un augsni, jo citādi mēs vienkārši visus naudas līdzekļus ieguldām eh, farmācijas uzņēmumos, un es domāju, ka mums ir jāspēcina darbs ar uh, slimniekiem, ar viņu ģimenēm, jo visi šajā uh, gadījumā cieši nu, ir saslimšana. Es domāju, ka visi šajā zālē, ne tikai Eiropas komisija, eh, mums ir visiem kopā aktīvi jādarbojas. Paldies! Tagad eh, neatkarīgo deputātu vārdā Bola kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēža diagnāze ir tiešām dzīvi grozošs pasākums, kas rada baiļu, klimatu un neskaidrību. Uh, To es zinu kā ārsts, jo mans tēvs arī nomira no prostats vēža, taču pat gadrīz nomira no šā vēža, taču pateicoties laicīgai um, prognozē jauniem medikamentiem ir iespējams izvairīties no šādiem nāves gadījumos. Taču, diemžēl, apvienotā karalistē situācija nav spoža. Šobrīd pacientiem apgalvo, ka ja notiks Brexit bez vienošanās, tad trūks uh, vēža medikamentu, kas, protams, ietekmēs šīs slimības gaitu. Tādēļ ir ārkārtīgi nozīmīgi kopā sastrādāties, lai nodrošinātu un uh, cilvēkiem pārliecība par to, ka tas tā nenotiks. Kā ārsts un mediķis es esmu sazinājies ar cilvēkiem farmācijas nozarē un ir ārkārtīgi skaidrs, ka ir ārkārtīgi daudz plānošanas, gatavoties Brexit bez vienošanās. Uh, un tie notiek dažādu standārtu testēšana. Trīs farmācijas uzņēmumi no Francijas jau man ir apgalvojis, ka apvienotā karaliste vēl joprojām būs spēcīgs eh, tirzniecības partneris un ka šeit nekas nemainīsies. Mēs katru mēnesi importējam uh, 44 miljonus medikamentu iepakojumi no Eiropas Savienības un gandrīz tikpat daudz ir eksportējami. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un es ceru, ka ik viens šajā parlamentā atbalstīs mani manā cīņā pret eh, to, lai ik vienam, kurus kar vēzis, tiek nodrošināta palīdzība. Turklāt politisko spēlīšu spēlēšana ar cilvēku dzīvēm nekad nav pieņemama rīcība. Liels paldies! Nākamā runātāja uz pusotru minūtu Šuits Konza lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas eh, debates eh, saturs un šis jautājums apliecina to, ka šis ir prioritārs jautājums. Es nedomāju, ka mums ir kādas politiskās pretrunas saistībā ar šo jautājumu. Taču es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit pieminēt Brexitu. Tāpat kā citi runātāji. Uh, runāja par to, ka vēsts ir viens no galvenajiem nāvis iemesliem Eiropas Savienībā, jo īpaši tas attiec uz uh, centrālu un austrumu Eiropas valstīm, kur ir zems IKP, un mums šeit ir kaut kas jādara, jācīnās pret šo nelīdz. Svaru. Pacientam ir jānodrošina līdzvērtīga piekļuva medikamentiem, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk. Un tāpat arī vēlos šeit apsveikt pašreizējās komisijas paveikto darbu. Ceru, ka jaunā komisija uh, kuru prezentēja Fonderlēnas kundze, arī investēs ievērojamas līdzekļus pētniecībā, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kā jau minēju, tādējādi tiks nodrošināt piekļuvu visiem medikamentiem, tostarp arī viedajiem, jauniem medikamentiem, visiem mūsu pacientiem. Tāpat arī runājot par pesticīdiem, mums šeit ir jāstrādā. Un es sagaidu, ka jaunā komisija ņems vērā šo jautājumu un cerams, ka mēs pieņemsim jaunu galveno plānu cīņā pret vēzi. Esmu norganizējusi vairākas konferences par šo jautājumu gan Horvātijā, gan Briselē. Un, uh, raugoties uz manu nākotnes amata portfeli, esmu gatavi piedalīties šajā cīņā pret vēzi. Es domāju, ka mēs visi sadarbosimies šajā cīņā no kreisās līdz pat labajai pusē. Vēberkungs uzsāk savu kampaņu, iekļaujot šo jautājumu, un es priecājos, ka tas ir iekļauts arī mūsu darba kārtībā. Paldies! Nākamais runātājs - Jungērijus kundze. Liels paldies, priekšsādātāji! Heel veel leed en verdriet eh, veroorzaakt en Eh, in Europa. Ļoti smaga slimība, kas ir uh, eh, ciešanu avots šeit Eiropā. Viens no desmit pilsoņiem tieši eh, no šīs slimības, arī pēdējo gadu laikā esam pieņēmuši vairākus nosacījumus, tā skaitā arī attiecībā uz kancerigānām vielām. Protams, ka mēs nevaram uh, apturēt mūsu darbu, ir jāsaglabā ambīciju au, līmenis un lai arī ar profesionālo darbu saistītie vēža gadījumi kļūtu aizvien retāki. Tāpat arī jāizliedz visas aizliegtās vielas, kancerigēnās vielas. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Rīs Skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu varbūt nedaudz lūgt jums elastību attiecībā uz manu runas laiku. Paldies arī komisāra kungām. Andri Kaitskungs bija tiešām ļoti liels priekšā pēdējo piecu gadu laikā sadarboties ar jums, lai mēs varētu kopā virzīt uz priekšu veselības Eiropu. Trīs gadus apakaļ varbūt atcerties, plenārs sēdējos uzrunāju un lasīju Henenas kundzes. Uh, vēstuli, kura bija, kuras bērns bija slims ar vēzi, viņa aicināja mūs apkarot šo slimību, slimību, kas nogalina visvairāk bērnus Eiropā. Parlaments šajā laikā ir arī vienprātību akceptējis manu rezolūciju, lai attīstītu zāles bērniem. Tāpat arī tika prasīts, lai būtu, lai tiktu veikta specifiska izvērtēšana, jo uh, bieži eh, vien eh, tiek parakstītas eh, devas kā pieaugšiem cilvēkiem, bet nu, notiek pamazām mājas kopš 2006. gada seši, tikai seši uh, jaunie ārstniecības veidi bērnu, vēži, bērnu vēžiem ir. Uh, akceptēti. Tātad eh, jautājums, kas ir darīts šogad laikā, kas ir mainījies, runājot eh, par blaknēm, par eh, izdzīvošanas rādītājiem, un vai arī visi šie pasākumi tiks iekļauti jaunās komisijas plānā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs vienu minūtu Melīnas kundzei. Merci, Madame la Présidente. Le cancer. Paldies! Priekšsēdētāja vēzis ir otrā uh, nāvsiems Eiropā, ir jāpātrina pētniecība. Mēs redzam, ka um, iemesli, vai tie būtu vidus vai psiholoģiski, kļūst aizvien vairāk, un tiešām iemesli ir multifaktoriāli. Pētniecībai tā būtu preventīva ārstnieciska, ir nepārtraukti jāpiemēro šiem jaunajiem aspektiem, ir jāstiprina arī. Uh, sadarbība. Tas nozīmē, ka farmācijas laboratoriju lobbyis, kas um, tieši onkoloģijas jomā gūs vislielākos ienākums, ka viņi ir jākontrolē daudz vairāk lai atklātās molekulas ātri nonāktu tirgu un lai visi varētu tos atļauties. Tad arī ir uh, jāveicina pētniecība, arī uh, pediatrijas onkoloģijā, kur pašlaik nekas nenotiek. Tāpat jāparedz arī uh, alternatīvās terapijas, šūnu terapija un tam līdzīgi ir arī jāceļ visi komerc tabu, īpaši runājot par zāļu nepietiekamību Eiropā. Tikai tad Eiropas sadarbība nesīs augļus. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Šnevska kundze. Vienu minūtu lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es piekrītu tikko teiktajam. Taču mums ir uh, spēcīgā kontrolē farmācijas lobbyisms, jo šie uzņēmumi nopelna naudu pateicoties cilvēku ciešanām. Mēs zinām, kāda ir skaitļa, jo aiz katra skaitļa slēpjas cilvēka liktenis. Cilvēks uh, kuram tika diagnosticēts vēzis. Vairāk kā miljons uh, cilvēku Eiropā ir nomiruši no vēža. Tas ir viena ceturtā daļa no nāves iemesliem. Mēs zinām, ka ārkārtīgi daudz bērnu katru gadu saslimst ar vēzi vairāk kā 6000 katru gadu no tā nomirst, un vecāki vienkārši izmisuši pieprasa medikamentus, lai varētu ārstēt savus bērnus. Mums ir nepieciešama finanšu līdzekļa, lai cīnītos pret šīm slimībām, pret vēzi. Mums ir nepieciešama arī attiecīgi likumi, un Eiropas Savienības līmenī mums ir jāspēcina sadarbība, jo īpaši raugoties uz pārobežu pētniecības jomu. Mums ir jānodrošina tas, lai zinātnieku atklātais daudz labāk var tikt izmantots ikvienā dalība valstī. Tāpat mums ir jārūpēs par to, lai tiktu uzlaboti rādītāji, kas uh, noteiktu vēža iespējamību. Un tāpat mums ir arī jāveicina ārstu izglītošana. Paldies, nākamā runātāja Kontūras kundze. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Katru gadu 1,3 miljonu nomirstu no vēža. Tie ir apmēram 26% no visiem nāves gadījumiem. Un īpaši uzmanību vēlos pievērst um, dzemdes kakla, dzemdes, atvainojiet, krūšu vēzim. Šajā jomā ir vislielākā mirstība visā pasaulē. 2018. gadā bija jauni slimības gadījumi apmēram 25 tūkstošu gadījumu apmērā. Un tad, kad uh, tiek konstatēts šāds vēzis, to var izārstēt simtprocentīgā līmenī. Tādēļ mums ir jāpiešķir šai eh, slimībai visaugstākā prioritāte visās dalībvalstīs politikā, jānodrošina preventīvie pasākumi, informatīvie pasākumi, sabiedrības informēšanas kampaņas ir jānodrošina jānodrošina, kā arī apmācība programmas. Mums ir jācīnās pret stereotipiem un sabiedrības tabū, lai jo īpaši varētu nodrošināt vēža skrīningu pilnīgi visām sievietēm. Un es jo īpaši priecājos, ka komisāra kandidāti eh, no Kipras eh, ir ļoti zinoša un ir arī gatava cīnīties pret šo slimību Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Nākamais runātājs Līzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godāto komisāru kungs, godātie kolēģi. Vēža jautājums daudziem ir ārkārtīgi personisks un tas tāpat ir arī man. Pirms kāda laika es zaudēju vienu no saviem labākajiem draugiem tikai 46 gadu vecumā Un tas ir arī viens no tiem iemesliem, kādēļ kopā ar Manfredu Vēberu un daudziem citiem jau ilgu laiku strādāju pie tā, lai mēs pievērstu lielāku uzmanību šiem jautājumam. Mēs no ETP jau pirms diviem gadiem apņēmāmies sniegt savu ieguldījumu, lai būtu iespējams to, ka 20 gadu laikā vairs neviens no vēža nenomirst, un to mēs nevaram panākt vieni. Arī dalībvalstīm šajā jomā ir ārkārtīgi liela atbildība subsidaritātes principu ievērošanas Eh, kontekstā. Mēs daudz ko varam panākt, piemēram, uzlabot datu apmaiņu, ir ļoti daudz vēža reģistru, taču tie nav saskaņoti, tādēļ ir nepieciešama labāka Eiropas sadarbība un ir nepieciešama arī nepieciešams vairāk pētniecības. Šeit vēršos pie padomas, tieši apvāršņa programma ir pareizais ceļš. Un vēlos arī pieminēt tikko Britu kolēģa teikto, kurš jau zāli ir pametis. Eksperti apgalvo, ka a, Britu medikamentu asociācija apgalvo, ka būs problēmas ar medikamentu nodrošināšanu Brexit gadījumā, jo īpaši šī striktā Brexit gadījumā, un to nevar ignorēt. Brexit partija rīkojas tā, a, it kā izraisīt ugunsgrēkus un tad uh, kliedz, ka pārējie nedzēš tos. Viņi spēlēs ar cilvēku dzīvībām, un tas tā skaidri ir jāpasaka. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Gonzales Kasaris kungs lūdzu. Jā, paldies! Eh, jaunās veselības komisāras misijas uzdevumā, kā vien, misijas vēslā, kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir cīņa pret uh, vēzi, bet te ir jāsāk ar prevenciju. Vispirms ir jau jāinformē mūsu līdzpilsoņi par riska faktoriem, bet tāpat laikā jāpieņem arī likumi. Nu, piemēram, cīņā pret tābāku, arī jaunie alternatīvie tābāk Eh, pro, eh, preces eh, arī var būt riska faktori, bet likumi mums vēl nav pielāgoti. Tad arī par āpāršņa programmu 2020. gadām jāatbalsta visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar uh, pie alternatīvām, lai varētu pēc iespējas ātrāk veikt uh, vēža diagnozi, dāmas kungi. Par spīti visām sasniegtajiem cilvēki joprojām mirs no vēža. Neaizmirsīsim arī ģimenes dimensiju, uh, kāda ir šajā slimībā, slimībai. Ir jārūpējas arī par tiem, kuri rūpējas par slimajiem cilvēkiem un jānodrošina arī pacientiem uh, la, cieņpilnas apstākļi, lai viņi varētu arī aiziet. Uh, Un tagad solis Pērēs kundze, paldies priekšsēdētāja izmeklēšana inovācija ir ļoti svarīga, lai ap, uzvarētu cīņu pret vēsties šajā jomā. Eiropas parlaments var spēlēt svarīgu lomu, jo tieši šīs parlaments var prasīt, piemēram, lai Eiropas apvāršņu programmā būtu pietiekams finansējums, lai pētnieki varētu strādāt. Tad mums ir arī nepieciešama labāka koordinācija starp izmeklēšanas centriem, pacientiem slimībām, uzņēmumiem, lai varētu izstrādāt jaunus uh, medikamentus un lai tie pēc iespējas ātrāk nonāktu tirgu un visi varētu tos atļautos. Un te mums ir arī jāpieņem līkumi, lai varētu piemērot jaunās tehnoloģijas, arī mākslīgā intelekta izmantošanu, nu, pacienta datus, respektējot, uh, protams, uh, arī viņa tiesības. Es gribētu nosūtīt vēstījumu uh, par to, ka Eiropas Savienības institūcijas strādās kopā, lai nodrošinātu to, ka pētnieki varēs izmantot visu nepieciešamos finansējumus, lai uzvarētu cīņu pret šo slimību. Paldies! Liels paldies, un tagad nākamā runātāja Luiza Reģimentī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Debātes šodien ir īpaši svarīgas, runājot par visu Eiropiešu veselību. Ir nepieciešams spē sniegt spēcīgu atbildi, un arī visām grupām ir uh, jāsastrādājas. Arī zinātni pierāda, ka Lielā mērā tieši uh, eh, vīde un pārtika ir uh, vēža faktori pamatā. Mēs nevaram vairs ignorēt arī uh, pārtikas un gaisā esošo kaitīgo vielu klātesamību. Uh, Mums jāaizsargā vide, jāuzlabo šī situācija, tādēļ mēs varētu uzvarēt cīņu pret vēzi. Tāpat jāatbalsta arī pētniecība, lai varētu izstrādāt arī bioloģiskās zāles un ārsniecīgas metodas, kas ir daudz efektīvākas un mazāk toksiskas nekā uh, ķīmiskā. Um, šī dziedināšana, ko es pat esmu arī piedzīvojis savā mediķa karjerā. Mums ir jāaizsargā mūsu pacienti, jāgarantē viņu tiesības uz labu veselību. Ir ļoti svārīgi visu darīt, kas mūsu um, ziņā, lai mēs kopā varētu um, atbildēt uz šo ļoti svarīgo izaicinājumu. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Duriš Nikolsonovs kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Um, saskaņā ar uh, ārkārtīgi lielu nevienlīdzību medikamentu piekļuvēju un veselības aprūpēju jauniem slimniekiem. Tas rada pat 29% letālu gadījumu visā Eiropā. Un, diemžēl, uh, Manā valstī, Slovākijā, saskaņā Pasaules veselības organizācija ir otrais augstākais līmenis ar nāvis gadījumiem jauniešu vidū visā Eiropā. Mēs saskaramies ar um, milzīgām problēmām agrīnās uh, prognosticēšanas jomā, īpašas uh, aprūpas nodrošināšanā bērniem. Uh, ir ārkārtīgi gāri gaidīšanas eh, periodi onkoloģiskajām operācijām un pēcaprūpē. Tādēļ es aicinu komisiju un dalībvalsts, lai tiktu veicināt piekļuvis labākajiem diagnosticēšanas un ārstēšanas iespējām visiem jaunajiem vēža slimniekiem visā Eiropas Savienībā. Un noslēgumā vēlos jūs laipni aicināt visus kolēģus atbalstīt informācijas izplatīšanas uh, Eh, programmu, eh, jo nesājot šo zilo lentīti, ko visiem jums nosūtīja. Paldies, nākamā runātāja Manseratus kundze. Paldies, priekšsētājs kundze. Eiropa saskaras ar daudz uh, izaicinājumiem Brexit un tam līdzīgi, taču tūkstošiem eiropieši sasnie, saskaras ar šausmināšāku realitāti. Proti, tās ir vēzis, kas. Uh, um, skar Eiropu. Uh, skaitļi uh, runā patiesību 1,4 4% no eiropiešiem mirs no vēža šogad, un tad kādā no mūsu dzīves brīžiem mēs saskarsimies ar šo slimību. Taču ir arī pamats cerībai. Vēža mirstība ir mazinājusies par 10%, un 30 līdz 40% vēža gadījumi novēršami kādā veidā, pārveidojot mūsu dzīvesveidu, gan bērnu dzīvesveidu, visu mūsu dzīvesveidu, dzīvesveidu uzlabojot pārtiks kvalitāti gaisa kvalitāti, apkarojot smēķēšanu, mums ir arī jārūpējas par mūsu sabiedrības garīgo veselību stresu. Satraukums, depresija, proti uh, mūsu dzīves ātrais ritms ir jāsamazina, lai sasniegtu šos mērķus. Mums ir jā, jāstrādā Eiropas līmenī, jāslabo alianses, jāsēdā pie prevencijas, jāinvestē izme pētījumā, uh, pētījumos un jāpadara zāles pieejamas pilnīgi visur Eiropā, kā arī jābūt ļoti humāniem attiecībā uz pacientiem, lai mēs būtu holistiski, uh, gan uh, strādātu mediķu jomā, gan arī sociālā jomā, kur uh, notiek aprūpe. Um, mums tas viss ir iekļauts arī ir plānā cīņā pret vēzi, ko vada Eiropas tautas pārtija, lai varētu apkarot šo slimību, lai simt tiem tūkstoši eiropiešiem būtu cerību. Tāpēc prasā Vadarlēns kundzei cīnīties pret veizi, lai šai komisijai tā būtu viena no lielākajām prioritātēm. Paldies! Men. Paldies! Viena minūte Palmer kungam. Liels paldies! Uh, man ir liels gods šajās debatēs pieminēt savu uh, vēlēšanas apgabalu pārstāvu Džakiju Vudkartu, kurai tika diagnosticēts krūts vēzis, taču viņa arī bija iedvesma un dzinulis cīnīties šajā kampaņā, lai mm, panāktu labākas eh, aizsardzība darba vietās eh, cilvēkiem, kuriem ir neārstējamas slimības. Mēs tik iesaistīts vairākas organizācijas, eh, dažādas padomas, un mēs tagad vēršamies arī pie Eiropas Savienības eh, padomas un komisijas, lai nodrošinātu konkrētus pasākumus, lai varētu atbalstīt cilvēkus ar neārstējumām slimībām, saglabāt darba vietas, dzīvot cieņpilnā veidā, cik vien ilgi tas ir iespējams un cik vien ilgi to viņi vēlās. Tādēļ es aicinu komisiju šeit rīkoties. Tāpat arī aicinu visus parlamentāriešus piedalīties um, mū, manis uzsāktajā uh, kampaņā, kuru uzsāk pagājušā sasākuma laikā. Paldies! Uh, viena minūte Zakaropulu kundzei. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es atbalstu Ursulas Fonderleinas kundzes iniciatīvu sākt Eiropas plānu cīņai pret vēzi, bet es domāju, ka jādodas vēl tālāk. Nu, parunāsim par krom, konkrētiem uh, piemēriem. Uh, 300 tūkstoši uh, sieviešu uh, mirst un uh, 80% no uh, tām uh, jauntīstības valstīs no īpaši agresīva vēža formas, un mums ir iespējas tās klāpt. Un tādēļ ar ilgspējīgiem attīstības mērķiem un aicinot uh, pievienoties visiem cīņā pret vēzi un rādot mūsu iesaisti Komisāra kungs, ministras kundze, mums tiešām ir jāiesaistās šajā Eiropas plānā arī ārējā dimensija, jo mēs nevaram akceptēt to, ka redzam sievietes mirstot no slimībām, kuras varētu novērst ne Eiropā, ne pasaulē. Tam tā vairs nav jānotiek. Paldies! Paldies, nākamā runātāja, viena minūte, Beņo kundze. Dargie kolēģi, es uzstājos pēdējās vidas komitejas laikā runājot par to, ka pietrūkst zāļu Eiropā, un šis, šī uzstāšanās palikusi bez atbildes, un atgriezīšos pie tā, lai novērstu to, ka trūkst zāļu arī Francijā, nu, piemēram, tādēļ, ka laboratorijas nepiegādā pietiekam daudz zāļu un neražo pietiekam daudz, jo tas nav rentabli. Tas ir skandalozi. Par to ir jārunā. Un desmit uh, gadu laikā šādu zāļu nepietiekamības uh, piegādes skaits ir uh, pieaudzis desmit reizes. Tas ir ļoti satraucoši. 80% no zālēm tiek uh, ražots ārpus Eiropas. Pirms desmit gadiem tie bija 30%. Nedrīkstam pieļaut situāciju, ka kavējas zāļu uh, izsniegšana uh, pacientiem tādēļ, ka kompānijas domā, ka nav rentabli šādas zāles ražot. Uh, ir jāraugās, vai ir pieļaujama zāļu ražošanas, de, ražošanas kur citur pieļaušana un jācīnās kopā pret vēzi. Paldies! Paldies nākamā runātāja Mazurekas kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi! Eiropas vēža profilakses nedēļa skāra tādu problēmu, kas ir ļoti nozīmīga visiem eiropiešiem. Mums jārūpējas par to, lai visiem pilsoņiem būtu vienāda pieeja vēža, pretvēža zālēm un arī pieeja diagnostikai. Polijā ir izstrādāts īpašs plāns, lai varētu uzlabot diagnosticēšanas un ārstēšanas iespējas. Ir iesaistīti zinātnieki, uh, un citi spēki. Mums jāapmainās ar labāko pieredzi un jārūpējas par to, lai saslimšana ar vēzi nebūtu viss nāves spriedums, bet iespējas saņemt ātru ārstēšanu. Jāsadarbojas gan dalību valstīm savā starpā, gan ar Eiropas Savienību veidojot labākas vēža apkarošanas problē, programmas. Mums jāapzinās tas, ka cilvēku dzīve jebkurā dalībvalstī ir vienādi vērtīga. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Fransenes kundze.